zālēm. Veterinārās zāles mums ir referente Grostetes kundze un arī Tenesesko kungs, un pirmam kārtām runās Grostetes kundze. Lūdzu. Merci beaucoup. Liels paldies uh, priekšsēdētājiem. Es uh, ceru, ka maniem uh, kolēģiem būs laiks ierasties hemiciklā, jo sākumā es gribēju sirsnīgi sveikt uh, manus ēnu referentus, kā arī komisāra Andruja Aikaša uh, komandu, kas kopā ar mani strādāja pie šī priekšlikuma. Mēs saņemam vairāk nekā uh, tūkstošu grozījumu, ir vairāk nekā 150 pāntu, tas ir titānisks darbs, kuru mēs paveicām ciešā sadarbībā kuru es ļoti augstu novērtēju. Ņemot vērā šīs, šī tiesību akta pārskatīšanas mērķis, tas bija nepieciešams. Mēs vēlējāmies mazināt riskus, um, kas saistās ar antibiotiku mikrobiālo rezistenci, kas prasa vairāk dzīvību katru gadu nekā vēzis, un mēģinājām apkarot šo problēmu pašās saknēs. Cīņa pret antibiotiku rezistancei ir jāsākas lopkopībā. Ar šo ziņojumu mēs vēlētos aizliegt uh, izmantot uh, antibiotiku izmantošanu tikai profilaktiskos uh, nolūkos un masveida izmantošanu. Uh, mēs uh, aizliedzam arī cilvēka medicīnā kritisko antibiotiku izmantošanu, lopkopībā, kā arī psihoterapu vielu zāļu izmantošanu. Vēlamies samazināt uh, to antibiotiku apjomu, kas nonāk patērētāju šķīvī. Tomēr nevajadzētu samazināt uh, veterināro zāļu arsenālu. Tās ir uh, atbildi, tā ir atbildīga joma. Mums ir jāsasās veterinārārstiem un uh, jāpa, jācer, ka viņi izrakstīs zāles atbilstoši apstākļiem. Ir nepieciešams viņiem uh, atvieglot darbu, nevis likt šķēršļus profesijai, kas jau ir pierādījusi savu uzticību augstiem ētikas standartiem. Uh, ir jāuzsver, ka pastāv saikne starp um, zāļu pieejamību, ar zāļu pieejamību veterinārijā tirgu. Ir nepieciešams jāuzlabot ārstēšanas kvalitāti un jāuzlabo um, sistēma, kā zāles tiek laistas tirgu. Tāpēc ir nepieciešams veicināt uh, pētījums un inovāciju šajā jomā. Uh, Mūsu ziņojums šajā jautājumā ir ļoti ambiciozs. Tas piedāvā arī paturēt um, ekskluzīvās tirzniecības uh, periodus, lai radītu stimulējošas, uh, lai radītu stimulus izpētēm Tāpat uh, farmakovigilance ir ļoti svarīgs uh, projekts, ka tirgu tiek laisti novatoriski medikamenti. Mēs uh, esam pārskatījuši virkni normu, lai izveidotu jaunu farmakovigilances sistēmu, kas būtu efektīvāka, elastīgāka un mazāk birokrātiskāka. Pātrinātajai procedūrai būtu jābūt, jāļauj uh, laboratorijām ātrāk uh, reaģēt epizodu infekciju gadījumā, nodrošinot zāļu efektivitāti un drošumu, kur mūsu kritērija viena no visaugstākajiem pasaulē. Mēs zinām, ar kādām grūtībām šobrīd saskars lauksaimnieki un lokopi, un viņi pirmie saskarsies ar šī tiesība akta normām, tāpēc mēs nemēģinājām uh, viņus um, sodīt vai kā stigmatizēt. Kopā ar kolēģiem no Agri komitejas un ar uh, nozares pārstāvjiem mēs domājam par tādām normām, kas būtu vienkārši piemērojamas uz vietas, uh, nevis uh, radīt papildus uh, birokrātiju. Mūsu mērķi bija trīs - uh, cilvēktiesību, uh, patērētāju aizsardzība, mūsu lopkopju konkurētspēja un mm, veterinārās medicīnas uh, nozars attīstība. Mums izdevās šajā leģislatīvajā ziņojumā šos mērķus labi savienot, un es tagad ceru, ka parlaments tagad ir gatavs par to balsot, tagad bumba ir padomes laukuma pusē, un ceru, ka darbs vainagosies ar panākumiem. Paldies, referentis kundze! Neredzu nekur Tanas Eskukungu plenāru sēžu zālē, tāpēc tagad došu vārdu komisāram Andrikaitim. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kolēģi, man ir prieks, ka ir iespēja ar jums pārunāt priekšlikumus attiecībā uz veterinārijām zālēm. Tas ļaus rast pieeju vairāk zāļu izvēlei un cīnīties pret mikrobiālo rezistanci. Eiropas parlamenta rūpes par šo jautājumu ir tādas pašas kā daudziem citiem, un tāpēc, manuprāt, ir ļoti labi, ka Inta komitejā šis jautājums tika pieņemts ar nospiedošu vairākumu. Es gribētu apstiprināt apsveikt arī referenti par šo laicīgo darbu pie šīs lietas un sadarbību ar Eiropas komisiju. Viņa dabūja ļoti labu atbalstu 39 kompromisa punktiem. Komisija augsti novērtē to, ka tika doti dažādu grozījumu, kas bija ļoti elastīgi un saprātīgi. Runājot par marķēšanu, harmonizāciju, farmakovigilanci un arī citus jautājumus. Komisija atbalsta šo grozījumu garu, kas pilnībā atbilst pamat jautājumiem. Ja runājam par grozījumu kas varētu mainīt 2006. 4. gada regulu. Tas prasa centralizētu autorizāciju veterināro zāļu sakarā un nepieciešam arī veikt obligāto Lisbonas līguma salīdzināšanu ar šo punktu un tas tika uzsverts, un vēlreiz gribētu uzsvērt Tanasesku kungu par viņa referenta darbu šajā sakarā. Arī tas tika atbalstīts ar lielu vairākumu komitejā. Komisija augstu novērtē šos mēģinājumus uzlabot šos priekšlikumus, ņemot vērā specifisku šai sektorā. Sadarbības starp parlamentu un komisiju par šiem diviem jautājumiem ir bijusi izcili laba. Protams, mēs gribam saglabāt to tā arī nākotnē, lai novestu šīs lietas pēc iespējas ātrāk pie veiksmīgu rezultātu. Es domāju, ka pirmajā lasījumā mēs varam vienoties un esam pārliecināts, ka balsojums uh, būs laba iniciatīva, jeb stimuls turpināt darbu šajā jomā padomē. Gribu teikt, ka cīņu pret mikrobiālo rezistence ir ārkārtīgi svarīga. Eiropas Savienībai vajadzētu radīt labāko praksi šajā jomā, lai to padarītu par iespējumu. Visām valstīm ir jāizstrādā savi darbības plāni, ņemot vērā, ka šis process prasīs daudz darba. Es veidošu speciālu tīklu, lai savienotu dalību valsts un ekspertus gan veterinārā, gan cilvēku veselības jomā, kā arī vides speciālistus. Eiropas Savienībai ir ļoti laba iespējai strādāt gan iekšienē, gan ārpusē, lai šie priekšlikumi ļautu mums sasniegt labus rezultātus. Pateicos parlamentam par grozījumiem, kas ir ļoti labi, un arī par uzmanību un interesi cīņā pret antibakteriālo rezistenci. Ārkārtīgi svarīgs jautājums un jauni pasākumi, ar kuru palīdzību mēs varētu tikt galā ar šo problēmu. Paldies par uzmanību. Tagad labprāt uzklausīšu kolēģu viedokļus. Paldies komisāram. Tāda sesku kungs otrs referents. Paldies! Priekšsēdētājs kundze, es tiešām atbalstu šo komisijas priekšlikumu atdalīt medicīnisko zāļu no, uh, veterināro zāļu atdalīšanu no cilvēku zālēm. Runājot par šo regulu, bija svarīgi veikt izmaiņas 2004. gada regulā. Priekšlikumi bija jāpaplašina, jāpaskaidro, jo visi šie punkti, kas saistās ar autorizācijas jautājumiem, tagad ir iekļauti jaunajā regulā, Mēs paskaidrojam arī to, ka Eiropas medicīnas, jeb zāļu aģentūra ir tā, kas ir atbildīga par centrālo autorizācijas procesu, runājot par cilvēku zālēm un veterinārijām zālēm. Ref ziņojumā ir panākts arī tas, ka viss ir saskaņots ar finansu regulām. Tagad mums ir visi nepieciešamie principi, lai mēs varētu analizēt šīs aģentūras budžetu. Tā rezultātā arī komiteja un parlaments tika pilnībā iesaistīts šī jautājuma izskatīšanā, nosakot arī nodokļus aģentūra. Tas tika darīts arī runājot par nodokļiem, kas saistās ar zāļu drošību. Loma, kāda ir šai aģentūrai, ir ārkārtīgi liela. Aģentūrai ir jāsadarbojas ar dažādiem medicīnisko tehnoloģiju institūtiem un jāuzlabo šī sadarbība un jāapmainās ar faktiem un datiem. Aģentūrai ir jāsniedz dalību valstīm arī analīze par cilvēku lietotajām zālēm Tas ir jādara brīvprātīgi, lai varētu pieņemt lēmumus par cenām un kompensācijām. Protams, šie aspekti ir nacionālajā kompetencē. Attiecībā uz manu darbu kā referentu gribētu uzsvērt Grostetes kundzes darbu un ļoti labos sadarbību. Esam uzlabojuši savu ziņojumu uzlabojām jautājumos, piemēram, saistībā ar ārstēšanu, dzīvnieku ārstēšanu, zinātnisko pētniecību, pieeju šiem produktiem un sālēm un lielākas atšķirības un izvēles nodrošināšanu. Mēs domājam arī par ierobežotām tirgus iespējām aprite šiem zālēm ir jāuzlabo, uzlabojot autorizācijas sistēmas un mazumtirdzniecības aspektus. Zāles var pārdot arī internetā, izņemot dažas kategorijas. Tas ir līdzīgi tam, kā tas notiek cilvēku izmantojamām zālēm. Varam atbalstīt dalību valstis, Runājot par receptēm internetā. Antibiotikas, kas tiek izmantotas Eiropas Savienībā, lielākoties tiek izmantotas dzīvniekiem. Šis process ir jāregulē gan fermās, gan saimniecībās. Mums ir jāaizliedz arī antibiotiku izmantošana pirms slimību parādīšanās jāmeklē ir citi veidi, kā ārstēt dzīvniekus, lai cīnītos pret šo rezistenci. Un mums visiem jāiesaistās šai darbā nacionālajām iestādēm, fermeriem, pacientiem un citiem. Paldies! Paldies! Komisijas vārdā, agrikomisijas vārdā Selimovičs. Paldies! Paldies! Paldies referentiem par izcila labo darbu un labo sadarbību. Pēc vairāk nekā tūkstots grozījumu iesniegšanas mēs tagad esam strādājuši dažādus kompromisus un domāju, ka šis projekts ir ļoti svarīgs ne tikai dzīvnieku labturībai un veterināru zāļu jomā, Tas nāks par labu arī sabiedrības veselībai. Ir svarīgi, ka mēs ierobežojam antibiotikas profilaksei, prevencijai un citiem nolūkiem. Ir labi, ka šis priekšlikurs arī nosaka, kas paraksta zāles, kā tās tiek izmantotas un kā mēs cīnāmies ar vidas jautājumiem. Šeit ir patērētāju puse un stimuli veterinārijai medicīnai ražot jaunas zāles, tā skaitā ģeneriskās zāles, cīņa pret rezistenci un dabas aizsardzības jautājumu. Ja mēs to visu panāksim, mēs būsim izveidojuši efektīvu medicīnas sistēmu, kas neapdraudēs sabiedrības veselību, dzīvnieku veselību un mūsu vidi. Mēs Aldē to pilnībā atbalstam un ceru, ka arī kolēģi pievienosies. Agri komitejas vadā Polčaka kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Viena minūte, tāpēc runāšu tikai par aģentūru. Zāļu aģentūru gribētu pateikties Tarnesesku kungam par dažādu grozījumu pieņemšanu no komitejas. Man bija zināmas šaubas par komisijas priekšlikumu un struktūras jomā. Runājot par aģentūru tieši un par to, kā eksperti tiek apmaksāti vai tas tiek darīts ar īstenošanas likuma palīdzību, vai izējot no nodokļiem, kas jāpieņem būtu Eiropas parlamentam līdzlemšanas procedūras ceļā. Tas attiecībā uz Tansesku kunga ziņojumu ir arī dažas atsauces uz zāļu produktiem tieši veterinārijā jomā, mēģinājām noskaidrot aģentūras lomu šajā sakarā, kā centralizēt procedūras jaunie pasākumi ņems vērā dažādus specifiskos veterinārijas aspektus, un cenām ir jābūt pieņemamām. Sākam tagad debates, politisko grupu uzstāšanas Cirjokungs. Paldies! Vispirms gribētu pateikties kolēģiem īpaši Grostates kundzei, mēs kopā daudz strādājām pie šiem dokumentiem. Bija tik daudz grozījumu, domāju, ka šis ir labs, sabalansēts kompromiss. Gribētu arī norādīt, ka mēs runājam par jauniem noteikumiem. Un varbūt, ka daži tāpēc baidīsies, ka Eiropa ir izstrādājusi jaunus likumus un noteikumus birokrātiskā jomā Lauksaimniecībā jau tāpat ir tik daudz noteikumu. Taču šajā ziņojumā ir tieši pretēji nostāja jauni noteikumi, bet tie ir pārskatīti. Tie nav papildus sloks sistēmai. Tie būs izmantojami, derīgi un veiksmīgi noteikumi, kas harmonizēs šos procesus. Jāuzsver, ka mēs runājam par dzīvnieku audzēšanu un īpaši par piena sektoru. Itālijā un daudzās citās valstīs ir milzīgas problēmas šai industrijas sadaļai un domāju, ka tas nāks par labu. Jaunie standarti zināmā mērā deregulēs šo jomu. Un mēs pat tieši būsim vienā spēles laukumā likumi būs vienādi, jo ja likumi nav vienādi un tie netiek arī īstenot vienā veidā, tad kāds var ražot kaut ko lētāk un tas savukārt ietekmē konkurenci. Tāpēc domāju, ka šie noteikumi būs līdzīgi visiem sektorā un tas tiešām nāks par labu. Tas būs arī papildus signāls mūsu fermeriem, ka mēs viņus cenšamies atbalstīt, nevis esam pametuši likteņu varā šai krīzē. Kadenbachs kundze. Priekšsādātāji komisāra kungs, šonedēļ mēs jau runājām par dzīvnieku labturības likumdošanu, kurā gāja runa par to, ka dzīvnieku veselība un uh, sabiedrības veselība ir saistītas lietas. Uh, Tas uh, notiek uh, saprātīgi lietojot medikamentus, un tieši tāpēc es uzskatu, ka veterināro zāļu piesardzīga lietošana Grosetes kundzes ziņojumā ir nodrošināta. Es priecājos par to, ka viņiem izdevās izstrādāt kompromisus, atbalstot domu, ka ir nepieciešams uh, veicināt uh, dzīvnieku un cilvēku veselību, izmantojot um, veterinārās zāles. Ir nepieciešams nošķirt uh, veterinārās zāles no cilvēkiem pa, paredzētiem zālēm, bet ir jāveicina arī inovācijas. Jāpanāk ir to, ka tie, kas izraksta šīs zāles, nebūtu vienlaikus nebūtu arī šo zāļu pārdevēji lai viņiem tiktu izvirzīti konkrēti noteikumi. Un tieši tāpēc es priecājos par to, ka mēs esam aizlieguši antibiotiku pārdošanu internetā. Te ir daudz elementu, par ko mēs varam lepoties. Tas uzlabos zāļu pieejamību, inovācijas un dos savu ieguldījumu cīņā pret uh, antibiotiku rezistenci visos līmeņos, šī gadījumā arī veterināro zāļu izrakstīšanā, un es esmu pārliecināta, ka mēs esam izvēlējušies pareizo centru pēc cēru uz plašu atbalstu balsošanā. Paldies, Piehes kungs, divas uh, minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Grastatas kundzes ziņojumu un arī Tanaševsku kunga ziņojums ir eh, ļoti pozitīvi vērtējams un arī atmosfēra, eh, kas bija vērojama tad, kad tika meklēts kompromiss, ir ļoti pozitīvs. Kad mēs runājam par veterinārajām zālēm, tad mēs runājam par ļoti sarežģītu procesu, par kuru, kura mērķis ir nevis tikai nodrošināt uh, dzīvnieku veselību un drošību, bet arī tas ir process, kas ir saistīts ar cilvēku veselību un tās aizsardzību, un, protams, arī ar vides aizsardzību. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai šis jautājums kļūtu par prioritāro, un šeit ir ļoti svarīgi uzsvert vairākus drošības aspektus. Tātad gan dzīvniekam uh, drošu, drošas veterinārās zāles, gan arī cilvēkam, kas uh, izmanto šīs zāles, lai ārstētu dzīvnieku, gan arī, protams, vēlāk patērētāja drošību, kas pēc tam varbūt ēdīs šo gaļu vai lietos kādu citu produktu. Tikpat svarīga ir drošība videi. Tāpēc es piekrītu kaskādas mehānismiem, kas šobrīd tiek piedāvāti, eh, jo tā ir iespēja nodrošināt eh, uzraudzību un tiek runāts arī eh, skaidra, skaidri nošķirt šobrīd, kāda ir atšķirība starp ārstēšanu un profilaksi. Runājom, runājot par juridiskajiem tirzniecības aspektiem, ir nepieciešams uh, nodrošināt tādus aspektus kā, uh, kā medicīnas, um, kā veterināro zāļu reklāma un uh, izmantošana. Jo it sevišķi, ja Eh, veterinārie līdzekļi tiek eh, nosūtīti ar interneta starpniecību, tas varētu eh, apdraudēt drošību, un tas pats attiecas arī uz reklāmu, un ir ļoti svarīgi, lai tiktu nodrošināts arī autortiesības tā, lai tiktu turpināta pētniecības pasākumi. Es uzskatu, ka tomēr ir arī daži netik pozitīvi aspekti, piemēram, tā saucamie homopātiskie līdzekļi Tašos gadījumos, protams, tā atšķirība ir daudzos gadījumos ir ideoloģiska, nevis uh, eh, zinātniskā, jo attiecībā uz uh, dzīvniekiem homeopatiskie līdzekļi, um, to līdzekļu efektivitāte netiek uh, zinātniski apstiprināta, par cilvēkiem gan ir savādāk, bet par dzīvniekiem netiek. Paldies. Zanī kungs, jums gribētu uzdot zilās kartītes jautājumu, vai jums būtu iebildumi, jūs varētu pieņemt? Jā, lūdzu. Lūdzu, Zānīkungs, 30 sekundes ir jūsu rīcībā. Paldies, priekšsādātāji, paldies par iespēju izteikties. Es arī esmu deputāts, un es uzskatu, ka šobrīd uh, uzdevums ir paveikts godam. Jautājums ir par nākotni. Vai jūs varētu nākotnē atbalstīt domu, ka ar laiku Eiropas parlaments varētu nodrošināt daudz labāku sadarbību ar Eiropas zāļu aģentūru? Un ka tas varētu tikt iekļaut mūsu pamatprocedūrā. Šobrīd institūcijas tieši sadarbojas, jo skaidrs, ka Eiropas zāļu aģentūra uh, iekļaujos komisijas darbībā. Komisija ir izpilda institūcija. Es tiešām uzskatu, ka Eiropas zāļa aģentūrai ir jābūt ļoti efektīvai. Daudzās valstīs eksistē zāļu aģentūrai, aģentūras, kas nodarbojas gan ar cilvēku med medikamentiem, gan arī ar veterināro, ved veterinārajiem medikamentiem un ļoti labi sadarbojas un nav šeit nekādu problēmu, bet es varu piekrist šim priekšlikumam. Paldies! Next speaker is Madam Meisner. Mēsners kundze, paldies priekšsādātāji. Es vēlējos pateikties abiem referentiem, Grostedes kundze un Tansesko kungam. Patiešām ir tā, ka abos šajos ziņojumos ir panākti ievērojami izlabojumi attiecībā uz antibiotiku rezistenci, par kuru mēs ļoti daudz runājam. Tas parādās gan Tanasesku kunga ziņojumā saistībā ar atļauju izsniegšanu šobrīd nošķirtām uh, cilvēkiem paredzētām zālēm, veterinārijām zālēm, saistībā ar uh, nodavām, kas, ko saņem ēma. Un es domāju, ka vēl svarīgāks ir Graustetas kundzes ziņojums. Ir tiešām svarīgi nošķirt uh, ārstēšanu, profilaksi un metafilaksi. Uh, profilakses um, procedūrā nedrīkstētu vairs dot uh, ar ārstniecisko barību antibiotiskas zāles. Uh, un antibiotiku lietošana ir jāierobežo tikai attiecinot to uz dzīvniekiem, kas atrodas veterinārā ārstā ārstēšanā. Svarīgs ir arī šis kaskādes princips. Antibiotikas ir jārezervē cilvēku lietošanai, lai tās tiešām arī būtu efektīvas, kad tiek izmantotas. Uh, Un, ja kādā dalībvalstī, piemēram, nav pieejamas eh, vienas zāles, eh, tad var atsevišķos eh, gadījumos izmantot arī cilvēkiem paredzētās zāles vai pēc pasūtījuma izgatavotas zāles, bet nākotnē vajadzētu izmantot uh, tikai tādas zāles, kas uh, ir paredzētas konkrētajai slimībai. Uh, Es atšķirībā no iepriekšnējā runātāja atbalstu arī to, ka ir pieļauti homeopātiski līdzekļi. Var, protams, strīdēties par to zinātnisko efektivitāti, bet es domāju, ka mums vajadzētu atļaut uh, visu, uh, kas uh, ir pieejams, lai neveicinātu antibiotiku rezistences veidošanos. Kilonēns kundze, pusotra minūte. Vispirms es vēlējos pateikties referentiem un visiem kolēģiem par lielisko sadarbību strādājot pie ziņojuma par šo priekšlikumu. Kad mēs runājam par veterināro medicīnu, mēs neizbēgami runājam arī par antibiotikām. Protams, ir jāpatur prātā, ka attiecīgā regula runā arī par zāļu pieejamību kā arī administratīviem jautājumiem. Kad tiek pārdotas un izrakstītas antibiotikas, pastāv ļoti skaidrs normas šīm darbībām. Komisijas sākotnējais priekšlikums būtu likvidējis iespēju nacionālā līmenī ierobežot pretmikrobu līdzekļu zāļu izmantošanu, un tas pasliktinātu situāciju Somijā. Tāpēc es pateicos visām iesaistītajām pusēm par to, ka komitejā notiekošajās diskusijās mēs panācām to, ka dalību valstīm joprojām ir tiesības noteikt striktākus noteikumus. Antibiotikas Somijā drīkst izmantot tikai tad, kad tās ir izrakstījis veterināra ārsts. Un, uh, Nu, tieši tāpēc Somijā gaļā un pienā antibiotiku nav. Un ja viss darbosies nevainojami, tad uh, ceram, ja tas darbojas nevainojami, tad mēs ceram, ka tā tas būs arī nākotnē. Es pateicos visiem par lielisko darbu un eh, ļoti priecājos, ka eh, dzīvnieku labturība ir arī izējas punkts cilvēku veselībai. Hoislinkungs, arī es sākotnēji gribēju pateikties referentiem un kolēģiem par lielisko sadarbību. Mēs esam krietni uzlabojuši komisijas sākotnējo priekšlikumu, bet ir jānorāda, ka ir jārastē dzīvnieki, ir eh, situācijas, kas nav pieņemamas, ka lopkopībā uh, Mm, tiek izmantots divreiz vairāk antibiotiku nekā cilvēku medicīnā, un ilgtermiņā tas nav pieņemami. Mm, Eiropai gadu ir 26 tūkstoši mirušo eh, dēļ antibiotiku rezistances, un netieši ieguldījumi tajā sniedz arī antibiotiku izmantošanu lopkopībā, tāpēc ir jādomā, kā to novērst. Mm, tas eh, šī ne, pārmērīga antibiotika izmantošana ir saistīta ar uh, nepareizām uh, dzīvnieku šķirnēm, nepareizu ārstēšanu. Un um, tāpēc es uzskatu, ka mums ir jārunā arī par rezerves antibiotikām, kas ir paredzētas tikai cilvēku lietošanai, un tur nekādi kompromisi nav iespējami. Ir nepieciešams uzlabot arī datu apkopošanu Eiropas Savienībā. Šobrīd tā nav pietiekama. Uh, jo mums ir jādomā arī par to, kā antibiotiku lietošana ietekmē vīdi, tajā skaitā to ražošanā. Gribēju uzsvērt vēl vienu lietu. Homeopātiskus uh, preparātus nevajadzētu diskriminēt. Ir jādomā, kā izmantot uh, visu, kas ierobežo uh, antibiotiku izmantošanu, tāpēc es aicinātu jūs piekrist 165. Uh, grozījumam, lai homeopātisko līdzekļu izmantošanu netiktu ierobežot. Paldies, uh, Pedičīnī kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsādātāji. Uzskatu, ka teksts, ko ir apstiprinājusi vides komiteja, ir labs. Gribēju pateikties eh, Grostetes kundzei, jo viņa mums visiem ļāva sagatavot grozījumus, kas bija ļoti svarīgi, lai uzlabotu šo ziņojumu. Komiteja vairāk kārt uzsver, ka šī ziņojuma mērķis ir veicināt inovācijas un konkurenci, kā arī uzlabot iekšējā tirgus darbību. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams izvēlēties uh, atšķirīgu pieeju likumdošanā šajā jomā. Ir jāsargā gan sabiedrības veselība, gan dzīvnieku veselība. Un kā es norādīju pats savā ziņojumā, ir ļoti būtiski risināt antibiotiku rezistences problēmu gan cilvēku, gan dzīvnieku medicīnā. Uh, Tomēr eh, mēs, priecām, mēs priecāmies redzēt, ka profilaktiska antibiotiku izmantošana šajā priekšlikumā tiek aizliegta un tās turpmāk ir iespējams izmantot tikai slimu dzīvnieku ārstēšanai. Mums ir nepieciešamas uh, efektīvas antibiotikas, tāpēc ir jārisina problēma ar farmaci, farmācijas monopoliem. Uh, ir jānodrošina um, laba pētniecība, inovācijas, lai varētu tikt radītas jaunas zāles. Mēs runājām par 18 um, līdz 20 gadu ilgu ierobežotas izmantošanas uh, periodu, bet tas kaitē MVU. Tagad pievērsīšos ģeneriskajām zālēm. Te ir problēmas uh, gan uh, dzīvniekiem, gan cilvēkiem paredzēto zāļu izmantošanā. Dornāno kundze, pusotra minūte. Paldies! Pēc garām sarunām, kuras vadīja mūsu kolēģe Grosetes kundze, kurai es ļoti pateicos par ieguldīto darbu, meklējot kompromisu, mēs uh, diskutējām par ļoti jūtīgu tekstu. Paldies! Par spīti kompromisiem man ir jāpauž zināms iebildes. Pirmkārt, uh, dzīvnieki, kas ir izmantoti klīniskajos um, pētījumos, nedrīkstētu nonākt pārtikas uh, ķēdē. Tas uh, rada zināmus riskus, un mēs nedrīkstam uh, pārtikas nekaidīguma jomā šādu risku atļauties. Ir nepieciešams ierobežot uh, veterināro zāļu izplatīšanas kanālus. Nedrīkst internetā pārdot tādas zāles, kuras uh, izraksta veterinārārsts vai piemērots profesionāls. Uz to es uzstāju. Tas uh, ir jānodrošina sanitārā uh, marža mūsu veterināriem, lai viņi varētu aizsargāt savu profesiju, jo tieši pateicoties veterinārā ārstiem mums Francijā arī izdevies ierobežot uh, antibiotiku izmantošanu. Nedrīkstētu veicināt uh, Um, zāļu viltošanu un um, zāļu izsniegšanu bez kontroles. Turklāt um, uh, ir jāizsniedz tādu dzīvnieku eksporta atļaujas, kuras ir ārstējuši veterinārā ārsti iekšējā tirgu. Nepieciešams uh, domāt par uh, arī veterināro zāļu tirgus deliberalizēšanā mums ir jābūt piesardzīgiem. Paldies, Līzes kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētē. Komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Mēlos pateikties abiem referentiem, bet it sevišķi Francozai Krostetei. Vēlos arī izteikt komplimentu, manuprāt, tik tiešām šo ļoti sarežģīti tehnisko dokumentu uh, ļoti lieliski paveicam tiešām uzskatu, ka ziņojumi ir lieliski, varēsim attiecīgi nobalsot. Un viena lieta, par ko es gribētu runāt, ir antibiotiku rezistence. Saskaņā ar komisijas datiem un, un uh, Pasaules veselības organizācijas datiem 25 tūkstoši uh, cilvēki katru gadu visā pasaulē mirst no tā, ka antibiotikas, kas tiek izmantotas, uh, Uh, vairs nav uh, veiktspējīgas, tāpēc, ka ir izveidojusies rezistence. Es gribētu lūgt komisiju un padome, kad mums sāksies trialogs, attiecībā uz 200. Uh, 45. un 246. grozījumu, jo mēs šeit runājam ne tikai par antibiotiku lietošanu, bet arī nepieciešams saprast, kādas ir sekas, ja, piemēram, kāds zemnieks izmanto uh, vairāk antibiotiku nekā salīdzinām situācijā esošais zemnieks. Tad mēs zinām ir tā, ka daudzos gadījumos uh, zemnieki izmanto antibiotikas preventīvi, kā profilaksi. Viņi uzskata, ka nav nemaz nepieciešams dzīvniekam sasn, saslimt, ka varbūt labāk būtu preventīvi dot un, un tādā veidā var izvairīties no slimībām. Uh, Manuprāt, būtu nepieciešama šo situāciju precizēt. Vēl viena lieta runājot par medicīnu. Ja mēs runājam par šiem 25 tūkstošiem cilvēku, kas katru gadu mirst, tad mums ir jāsaprot arī, kāda ir situācija e, situācija medicīnā kopumā. Mums ir nepieciešami novatoriskie risinājumi. Jā, mēs saprotam, ka tagad mums ir rezistentas baktērijas un mums ir nepieciešams turpināt darbu, tāpēc arī vēlos uh, pievērst jūsu uzmanību 22. grozījumam. Mums ir nepieciešami uzlabojumi ne tikai veterinārijā medicīnā, bet arī parastajā medicīnā, kas ārstē cilvēkus. Tāpēc arī lūdzu pievērsiet uzmanību šiem aspektiem, tad, kad mēs turpināsim runāt. Paldies, tagad mums ir Borzanas kundze, jums ir pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Šī regula ir saistīta ar cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības sistēmu kopienas procedūras. Es gribētu runāt par mikrorezistenci. Tiek runāts par dažu antibiotiku aizliekšanu, aizliekšanas izmantošanu uh, veterinārajā sektorā, taču, lai tas būtu loģiski, būtu nepieciešams retroaktīvi to piemērot, respektīvi atsaukt no tirgus tās antibiotikas, kas jau tagad ir pārdošanā. Ir ļoti svarīgi, lai antibiotiku lietošana būtu saistīta ar uh, pareizo recepšu izrakstīšanu un lai antibiotikas nebūtu iespējams nopirkt internetā. Dzīvnieku un cilvēku veselība arvien vairāk ir cieši saistītas, tāpēc, ka notiek intensīva lauksaimniecība un arī mūsu ēšanas paradumi ir lielā mērā mainījušies. Un mēs varam redzēt, ka ir nepieciešams cīnīties par veselību, var gadīties, ka turpmākās paudzes mums uzdos jautājumu, kāpēc jūs tikai peļņas dēļ iznīcinājāt kaut ko tik svarīga, svarīgu kā mūsu veselība. Nobeigumā varu teikt, ka šis priekšlikums šobrīd ļoti kvalitatīvi izstrādāts un, protams, varēs palīdzēt gan cilvēku, gan dzīvnieku veselību labāk uh, labāk aizsargāt. Un tagad lūdzu Girlingas kundze, jums ir viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs! Diskutējot parlamentā un kontaktējoties ar cilvēkiem, bieži vien tiek runāts tieši par uh, antimikrobu rezistenci. Un tiek runāts arī par to, ka profilaktiskā lietošana ir jāizliedz un jāierobežo. Ir arī daži citi aspekti šajā ziņojumā. Oh. Tas ir tādēļ, ka no apvienotās karalistas tika, uz, tika uzklausītas, um, uzklausīti lūgumi, jo mēs vēlamies turpināt izmantot uh, sistēmu, kas mums eksistē, ka ir personas, kas ir īpaši kvalificētas. Un ir tā, ka vienveidīgs risinājums neder visiem. Un sevišķi ņemot vērā to, ka apvienotā karalistē šobrīd notiek diskusija par potenciālo referendumu, tāpēc es gribētu šo faktu pieminēt. Nobeigumā gribētu teikt, lai viņi par GM aizliedzošajiem aizliegtajiem aspektiem um, būtu ļoti uzmanīgi. Manuprāt, ir jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz augiem, kas ir ģenētiski modificēti, vai arī, ja mēs runājam par veterināriem produktiem. Lūdzu, Haitama kungs, viena minūte. voorzitter beste commissaris beste collega's paldies priekšsēdētāji komisāra kungs cienījamie kolēģi sešdesmit septiņi procenti palielinājums attiecībā uz antibiotiku lietošanu un tas attiecas gan uz cilvēkiem gan uz dzīvniekiem Šād, šāds paredzējums ir izteikts no starptautiskās veselības organizācijas un m, mm, daudzos gadījumos antibiotikas tiek, izma tiek izmantotas veterinārijā arī profilaktiski. Mēs saprotam, ka, e, ka antibiotiku lietošana cilvēku veselībai ir absolūti vajadzība un ir jābūt ļoti uzmanīgiem. E, piemēram, ja mēs runājam par tādām tehnoloģijām, kas e, izstrādāt vakcīnu diabetam, un tāpēc arī, ja ir e, grozījumi, kas uzskata, ka nekādā gadījumā nedrīkst eh, ģenētiski modificēt eh, medikamentus, tad, manuprāt, varētu apdraudēt visu nozare. Lūdzu, Viegasa kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šajā regulā ir pozitīvie elementi, kas nodrošina efekt, efektīvus un drošus medikamentus veterinārijā, un tas pats attiecās arī uz eh, rezistenci un mēs uzskatām, ka ir ļoti pareizi, ka tiek runāts par uh, medikamentu nodrošināšanu. Startautiskās korporācijas nedrīkst uh, iegūt maksimālo labumu no šādiem tirgiem. Mums jābūt uzmanīgiem attiecībā uz centralizēto pieeju, lai nesanāktu tā, ka starptautiskās kompānijas uh, darbojas tikai tajos tirgos, uh, kur var gūt labumu. Mums ir jābūt uh, pārliecinātiem, ka medikamenti tiek izmantoti ar atbildību un runājot arī par, runājot arī par mūsu lauksaimniecības politiku, arī jābūt uzmanīgiem. Lielas paldies, tad lūdzu, Skot Katokundze. Thank you. Paldies. Saiknes starp rezistenci antibiotika narkotiku lietošanu fermās ir norādīta Lielbritānijā ļoti skaidri. Es citēju, ka tas ir faktiski nāves spriedums pacientiem. Taču tas, kā organizācijas par šiem jautājiem runāja, nenozīmē, ka visi tam klausās, un Eiropas Savienībā ir uzdevums ieklausīties šajos brīdinājumos. Tagad antibiotikas var lietot visiem dzīvniekiem pat veseliem, pat tādiem, kam varētu būt iespēja saķert kādu infekciju. Uh, tas, ka tas tiks aizliegts, manuprāt, ir ļoti labi. Mēs kā zaļie uzskatām, ka antibiotiku lietojumu nedrīkst aizstāt labu dzīvnieku kopšanu. Ja tie tiek turēti pārāk uh, sabiezinātā uh, stāvoklī un um, bez nepieciešamās pastaigas un citām iespējām. Tas nav iespējams. Atvainojiet, paldies, Andrītas kundze. Mēs UKIP uzskatām, ka veterināro zāļu lietojums Lielbritānijā ir ārkārtīgi svarīgs Sevišķi runājot par lielopiem, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu fermeri varētu uzturēt augstus pārtikas drošības standartus, par kuriem mēs esam pazīstami. Taču es neticu, ka to vajadzētu izmantot, lai kompensētu sliktu aprūpi. Īpaši runājot par antibiotikām, tās ir jāliet to ļoti uzmanīgi pareizajos licencēšanas apstākļos. Pašreizējā Eiropas likumdošana, kas stājās spēkā 2001.-2004. gadā, ir radījusi liels problēmas Lielbritānijā, īpaši lielās izmaksas administratīvajai slogam, ko uzspiež Briseli. Tāpēc mēs UKIP esam pret kādu jaunu uh, likuma izdomāšana, kas būs tikpat slikti kā iepriekšējie. Tikai Lielbritānijas valdība ir tiesības spriest par šiem jautājumiem, un pēc Brexita tā tas arī būs. Paldies, Gadiņa kundze! Paldies! Es arī vēlētos pateikties abiem referentiem Graštats kundzei par brīnišķīgu darbu. Kolēģi to ir uzsvēruši. Es tiešām to novērtēju, viņai tiešām būtu jāsaka liels paldies. Rīt mēs balsosim, un tas būs svarīgs balsojums, lai mainītu procesu, kas nosaka šo zāļu lietošanas atļaujas. Mēs balsosim par dažādām izmaiņām, un tas mums ļaus spērt pirmos soļus, lai nopietni samazinātu atļaušanas laiku un arī finansējumu šim procesam nacionālajās valstīs. Es uzskatu, ka šī regula šo procesu varētu daudz skaidrāku padarīt. Tas būs viens process, nevis 28 dažādi likumi. Kolēģi, es uzskatu, ka mums ir bijuši piemēri, piemēram, kāda krūts vēža zāle, kas tika uzskatīta par standarta zāli, uh, un tā tika uzskatīta kā pieejama visā pasaulē. Taču izrādījās, ka tas tā nav, un dažos gadījumās valsts nebija gatavas maksāt par to, tātad tā nebija pieejama. Un bieži vien pagāja desmit gadi, pirms šīs zāles kļuva pieejamas. Es domāju, ka šajā gadījumā tas tā nebūs. Paldies, Meliorkungs! Paldies! Uh priekšsādātāji, komisāri, dāmas un kungi. Šodien mēs spriežam par ļoti svārīgu regulu. Daudz jau ir pateikts par eh, arī man svarīgāko punktu, proti antibiotikam. Tomēr es vēlreiz gribēju atkārtot un eh, skaidri uzsvērt, ka antibiotikas nav risinājums it visam, tās nevar aizvietot labu dzīvnieku kopšanu. Rezerves antibiotikas jau pats vārds norāda rezerves antibiotikas. Uh, ir jāpatur rezervē cilvēku medicīnai. Uh, Tāpēc es uzskatu, ka ir nepieciešams uh, nodrošināt uh, pienācīgu uzraudzību un noteikt, ka ir jāreģistrē ik viens antibiotiku izmantošanas gadījums. Es priecājos, ka tas mums ir izdevies un par to es pasakos eh, referentēju priecājos par to, ka mēs rūpējamies par zāļu ietekmi uz vīdi līdz pat stadijai, kad to atliekas kopā ar mēslojumu nonāk augsnē. Liels paldies vēlreiz jums par to uzskatu, ka mēs esam paveikuši svarīgu soli nodrošinot jaunu pieeju zāļu lietošanai. Paldies tālāk, Belderkungs, vienu minūti. Jā, tā kā vēl mevrouw de voorzitter. Paldies. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kā ēnu referents agrī komitejā Es uzskatu, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs ziņojums par ārstnieciskajām vielēm veterinārijā. Mēs varam tagad veidot jaunas zāles veterināriem nolūkiem, datu aizsardzības periods ir izveidots, Mums ir jāsamazina arī administratīvais sloks, lai kompānijas varētu decentralizēt tirgus autorizāciju un darboties veiksmīgi profilaktiska antibiotiku, liet, antibiotiku lietošana ir liela problēma, un mums ar to jācīnās kopā. Es domāju, ka mēs par visu to esam jau dzirdējuši. Es zinu, ka ir samazinājums dažās dalību valstīs antibiotika lietošanā, un tas arī apsveicami, taču tam ir jābūt mērķim. Mums ir jāsamazina pēc iespējas vairāk antibiotika lietošanu. Paldies, Federlei kungs! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Tas, ko mēs darām šodien, ir liels solis cīņā. Gribētu runāt Polsens kundze no liberāļiem un mana kolēģi Olsen, kas jau 90. gados sāka šo cīņu, kad mēs runājam par Eiropas kopējo pievienoto vērtību. Mēs redzam, ka gandrīz visas partijas atbalsta šo priekšlikumu, un tas nozīmē, ka ir šī pievienotā vērtība, un domāju, ka mēs runājot arī par uh, lobarību, apstrādāto lobarību, uh, pie šī jautājuma atgriezīsimies. Un svarīgi ir arī jautājums, kā mēs runājam par šiem aspektiem. Vēl svarīgāk ir uzsvērt, ka mēs apturam šo rezistenci Tādā veidā mēs radām tiešām eh, pievienoto vērtību Eiropā. Paldies, Lins kungs. Komisāra kungs priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Vispirms es gribēju sirsnīgi pateikties mūsu referentē, Francozai Grostētai Manuprāt, viņi ir sagatavojuši ļoti labu ziņojumu. Dārgie kolēģi, efektīvas zāles dzīvnieku liekatošanai un antibiotiku ierobežošana ir centrālie jautājumi šajā priekšlikuma pakotnē. Manuprāt, piedāvātais teksts piedāvā labus risinājumus, uzņēmumi tiek aicināti strādāt pie inovācijām un antibiotiku izmantošana tiek ļoti mm, pamatīgi ierobežota. Antibiotiku izmantošana profilakses nolūkiem tiek um, izmantota minimāli. Lai nodrošinātu lopkopībā efektīvu zāļu izmantošanu ir iespējams izmantot arī papildus eh, zāles. Manuprāt, te varētu veiksmīgi izmantot eh, homeopātiskos līdzekļus. Eh, te man nostāja ir atšķirīga nekā kolēģim no ECR. Lai cīnītos pret uh, antibiotiku rezistanci, rezistenci, homeopātiskie līdzekļi varētu būt laba alternatīva. Manuprāt, uh, ir. Uh, Eh, laba doma pieņemtā kopīgi eh, veterināro zāļu un um, veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības uh, priekšlikumus uh, kā kopēju pakotni. Es uh, domāju, ka tas ņem vērā daudz aspektus. Liels paldies tālāk uh, Gūtelandes kundze vienmēr. Man. Paldies. Paldies priekšsēdētājs kundze. Antibiotiku rezistence ir milzīga problēma, par kuru mēs neesam runājuši pietiekam daudz, tā kā šis ziņojums ir solis pareizajā virzienā infekcijas, ko rada šīs rezistentās baktērijas, ir ļoti grūti apkarot un ir fatāla rezultāta, letāla rezultāta starp bērniem, kas ir, kas dzimst pārāk āgrī, arī mēs nevaram palīdzēt vecākiem cilvēkiem. Mums Eiropas līmenī ir nepieciešams stingra regulācija, lai cīnītos pret šīm problēmām, un mums ir jābūt ļoti skaidriem šajā jautājumā. Mums nav pieļaujama rutīnētā praktiska, profilaktiskā antibiotika lietošana, un tāpēc šī regula ir tiešām pareizais solis īstajā laikā. Mums ir jāaizliedz profilaktiskais lietojums. Ajuso kundze. Paldies! Es arī vēlētos pateikties kolēģei Grostatei par brīnišķīgi padarīto darbu. Bija tik daudz grozījumu, bet viņas sadarbīgais gars ir izveidojis ļoti labu ziņojumu. Ir skaidrs, ka mums ir jādiferencē starp dažādiem ārstniecības veidiem, kontrolei, profilaksi Mums ir jāsamazina administratīvais sloks, jo tas tiešām apdraud mūsu lauksaimniecību. Mums ir nepieciešamas kvalitātes garantijas, runājot par zālēm, par to pieejamību. Tas ir jautājums, kas ir tikpat svarīgs un jācenšas atrast risinājums dažādām slimībām, kas apdraud eh, retākas sugas. Or, Tāpēc ir nepieciešami stimuli inovācijām un pētniecībai. Mums jānodrošina, ka mēs dodam iespēju parakstīt zāles, kas ir atšķirīgs, kas atšķirās no parastajām ārstiem, veterinārārstiem ir jāvar parakstīt zāles eh, tieši lopiem, un cilvēkiem paredzētās zāles lopiem jau no nu nekādā ziņā nevajadzētu dot. Paldies, Šaldemūzes kundze. Paldies. Es arī vēlētos pateikties referentei par brīnišķīgo darbu, pilnībā atbalstu šo tekstu, par ko balsosim rīt. Un man ir prieks, ka šī ir pirmā reize, ka mēs nopietni sākam risināt rezistences jautājumus Eiropas likumdošanā. Un tas ir nepieciešams, jo, kā jau tika teikts, 25 tūkstoši cilvēki mirst katru gadu rezistento baktēriju dēļ. Viņus nav iespējams ārstēt un resistence ir radusies lielā mērā antibiotiku lietošanas dēļ lauksaimniecībā. Tā kā tas ir solis pareizā virzienā, mēs esam tuvāk tam, kā aizliedzam profilaktisko lietojumu veselīgiem cilvēkiem, dzīvniekiem. Mēs antibiotikas vairs neparedzam, Es esmu arī pret to, ka veterināri var pārdot zāles, ko paši paraksta. Šajā reizē mums to iz, neizdevās panākt, bet strādāsim pie tā tālāk. Paldies! Bandenkellerāre! Kolēģi, komisārkungs, gribētu pateikties referentei par brīnišķīgo darbu. Ir svarīgi, ka tas uzlabos tirgus organizāciju, padarīs to efektīvāku. Cīņa pret rezistenci ir ārkārtīgi svarīgi, ja zāles tiek izmantotas veselīgiem dzīvniekiem, tas rada problēmas. Mums ir jāiegulda inovācijās, jaunās antibiotikos. Visi piekrīt, ka antibiotikas ir jāizmanto mazāk, taču mēs nevaram aizliegt to lietojumu kopumā. Tas būtu solis par tālu. Mums ir jābūt atbildīgai un uzmanīgai antibiotiku lietošanai. Un šajā ziņojumā ir pareizas proporcijas, tas ir brīnišķīgs ziņojums un brīnišķīga iniciatīva, jo tas novedīs pie tā, ka neradīsies vairs situācijas, kas veicina faktiski antibiotika lietošanu un rezistences izplatīšanos. Mums jābūt racionāliem un jānodrošina tas, lai mēs varam izmantot antibiotikas tikai tajos gadījumos, kad tas būs nepieciešams. Izņēmumu saraksts ir jāizveido no Eiropas zāļu aģentūras puses, un tā arī ir laba rekomendācija, balstoties uz pierādījumiem. Garsies kundze. Paldies! Gribētu atkārtot apsveikuma vārdus ziņotājiem un arī Tanasesku kungam par to, kas ir izdarīts Šis bija brīnišķīgs darbs, ņemot vērā lielās grūtības, ko tas ietvēra. Ļoti tehniska regula. Man patīk arī mūsu diskusija, jo šis jautājums par zāļu atbildīgu lietojumu tika pārunāts arī komitejā, un tas ir cieši saistīts ar veterināro zāļu izmantošanu arī uh, dzīvnieku pārtiku, kas ir ārsnieciskā speciālā barība, un par šiem jautājumiem mēs, protams, runāsim tālāk. Ir, protams, arī grūtības uh, veterināriem atrast pareizos zāļu paveidus, un šī kaskādas metoda, ko ieteica lauksaimniecības komiteja, tika pieņemta. Paldies, pāriesim uz brīvā mikrofona struktūru. Paldies! Rezistence ir ļoti nopietna veselības problēma Eiropas Savienībā. Mums ir jādara viss, lai cīnītos ar to. Mums jāizmanto visi iespējamie pasākumi un soļi, tāpēc gribētu apsveikt referenti, kas ir bijusi ambiciozāka nekā komisija, veidojot šo ziņojumu. Šī, tas ir liels solis uz priekšu, mēs mēģinām cīnīties ar šo pretmikrobu rezistenci Eiropā, no kuras iet bojā 25 tūkstoši cilvēku katru gadu tas maksā lielus izdevumus mūsu medicīnas dienestiem, un jāturpina darbs, bet mēs esam veikuši pirmo soli, un tāpēc gribētu pievienoties sveicējiem. Paldies! Divas sekundes priekšsādātāji, es uh, apsveicu Grostetas kundzi, kur tiešām ir paveikusi ļoti ievērojumu darbu un kurai bijusi ļoti atvērti noskaņota. Ir nepieciešams ierobežot pret mikrobiālo rezistenci, jo ir saistība starp uh, rezistences veidošanos un antibiotiku izmantošanu. Tāpēc ir nepieciešams aizliegt pārdot antibiotikas uh, internetā, izmantot tās profilaktiski Metafilaktiski tas nozīmē, ka tās tiek um, dotas pat uh, veseliem dzīvniekiem, ja viens ir slims. Un um, tāpēc ir nepieciešams arī paturēt rezerves antibiotikas. Bet es gribēju pieskarties vēl trijām lietām. Ir nepieciešams veicināt alternatīvas. Pirmkārt, samazināt antibiotiku lietošanu, bet arī pastiprināt, un te es um, atbalstu kolēģis, veicināt homeopātijas izmantošanu. Un um, ir nepieciešams izmantot fagoterapijas pētījumus, lai domātu par to, kā ir iespējams nogalināt uh, dažas baktērijas, piemēram, uh, salmonēlas, kas uh, lielos lopkopības uzņēmumos uh, rāda būtiskas problēmas. Un um, līdzīgi notiek arī lāša audzēšana. Jebkurā gadījumā nedrīkst ar uh, atvērtām acīm šīs antibiotikas uh, vienkārši izrakstīt. Kaputo kungs lūdzu. Paldies, eh, priekšsādāji. Eh, likumdošanas eh, satvaru veterinārijām zālēm bija steidzīgi nepieciešams uzlabot, domājot par antibiotiku pieejamību, par stimulu trūkumu izpētēji un inovācijām, par farmakovigilanci. Un Tas viss ir saistīts ar uh, antibiotiku un mikrobiālo rezistenci, tāpēc ir nepieciešams dalību valstīm izstrādāt vadlīnijas piesardzīgai antibiotiku izmantošanai. Mēs gribētu saņemt plašāku informāciju par antibiotiku izmantošanu, uh, plānus, kā samazināt to lietošanu profilaktiskiem mērķiem, un ir nepieciešams nodrošināt, kā atsevišķas antibiotikas tiek rezervētas cilvēku un medicīnai un nav pieejamas internetā, jo tas varētu būt viens no veidiem, kā ierobežot to izmantošanu. Ir nepieciešams nodrošināt arī to, ka ir stingras normas antibiotiku izrakstīšanā Paldies, uh, priekšsādātāji. Mēs šeit diskutējam par um, atļauju izsniegšanu un uh, veterināro zāļu laikšanu tirgu. Un te ir jāņem uh, vērā daudzi faktori. Veterinārijām zālēm ir jānosaka līdzīgas normas kā cilvēkiem paredzēto zāļu izrakstīšanai. Tomēr veterinārijā jomā situācija ir uh, atšķirīga. Ir arī atšķirīgi, atšķirīgas dzīvnieku sūgas, kas uh, nozīmē, ka tirgi kļūst fragmentēti. Un tāpēc uh, atļauju izsniegšanai jānotiek centralizēti mm ir jānos, jāapzinās, ka dzīvniekiem ir nepieciešamas ļoti atšķirīgas zāles. Te, piemēram, ir atšķirīga situācija nekā humānajā medicīnā. Zālēm, kas nonāk tirgu, nedrīkst būt negatīvu sēku attiecībā uz cilvēku veselību, uz vidi, un, ja dzīvniekiem tiek izrakstītas narkotikas, tas ir um, jāpakļauj stingrai kontrolē. Bihner kungs. Uh, Liels paldies priekšsādātājiem par to, ka devāt man vārdu. Es esmu ārkārtīgi pateicīgs, ka beidzot eh, tiks pieņemta regula, eh, kas eh, kaut ko darīs, lai samazinātu antibiotiku rezistenci. Vācijā aptuveni 88% putnu gāļas, kas tiek pārdots zemo cenu veikalos, ir inficētas ar Eh, baktēriju cēlmiem, kas ir noturīgi pret antibiotikām. Bet eh, kā gan eh, būtu citādi, ja mums ir uzņēmumi, kas audzē tūkstošiem, desmitiem tūkstošu putnu. Šeit audzēšanai ir nepieciešams izmantot antibiotikas, un tāpēc man ir lūgums. Manuprāt, Pēc šīs regulas apstiprināšanas, kas manuprāt ir ļoti veiksmīga, nedrīkst tāda salikt rokas klēpī, bet ir jāatceras, ka šī regula ir arī jāizno dzīvē un jāizstāv pret uzbrukumiem no ārpuses. Paldies, līdz ar to esam nos, noslēguši brīvā mikrofona procedūru. Tagad došu vārdu komisāram Andri Kaitim. Liels paldies priekšsādātāji, godājumie deputāti. Jūs uh, dzirdējāt manu skaidrojumu, kurā es uh, pastāstīju par komisijas mērķiem, piedāvājot jauno regulu par veterinārijām zālēm. Es uzklausīju parlamenta viedokli ar lielu interesi. Ir ārkārtīgi svarīgi panākt vienošanos par šiem jaunajiem noteikumiem, lai palielinātu veterināro zāļu pieejamību. Un, uh, lai risinātu riskus sabiedrības veselībai, kas izriet no pretmikrobu līdzekļu izmantošanas veterinārijā medicīnā. Komisija augsti vērtē piedāvātos grozījumus un vairumu no tiem uzskata par pozitīviem. Es augsti novērtēju arī grozījumu, kas piedāvā precīzus normas pretmikrobu līdzekļu profilaktiskai un metafilaktiskai izmantošanai Tādus līdzekļus drīkst izmantot tikai slimiem dzīvniekiem, tad, ja veterinārā ārstam ir konkrēts pamatojums un uh, konkrētiem dzīvniekiem, kas uh, ir identificēti kā pakļauti augstam inficēšanās riskam. Mums, protams, būs ļoti interesantas diskusijas par šiem jautājumiem trialoga laikā, un par daudzām detaļām. Daudzi pieminēja inovācijas un jaunu inovatīvu ārstēšanas, ārstēšanas metožu izmantošanu, kas mums visiem ir ļoti svarīga. Inovācijas, piekļuve veterinārijām zālēm, cīņa pret, um, pret mikrobiem noturīgajiem cēlniem nav savstarpējā pretrunā. Pilnīgi pretēji, inovācijas ir galvenais instruments, lai garantētu sabiedrības veselību. Es esmu pārliecināts, ka mēs uh, apspriedīsim detaļās arī daudzus citus jautājumus, piemēram, priekšlikumu apkopot uh, datus uh, saimniecību līmenī. Tas ir jāizvērtē, jo tas varētu būt uh, faktors, kas rada papildus administratīvo slogu. Es uh, ticu, ka mēs varēsim turpināt strādāt, balstoties uz labo darbu, ko ir panācis, eh, paveicis parlaments, un ka mēs sasniegsim tuvākajā nākotnē mūsu mērķus. Gribēju pateikties uh, Grostitas kundzei un Tana Sesko kungam par viņu izcilu laiku. Šobrīd padomēji ir um, laiks sekot parlamenta labajam piemēram un pātrināt darbu pie šiem priekšlikumiem. Uh, ar mērķi nonākt pie vienošanās pirmajā lasījumā. Es uh, apsolu komisijas pilnu atbalstu, lai panāktu vienošanos ar padomu pēc iespējas ātrāk. Liels paldies, komisāri! Tagad es uh, došu vārdu atkal um, referentiem, vispirms uh, Graustetas kundze. Es pateicos priekšsēdētāji, es vēlējos vispirms pateikties uh, tiem kolēģiem, kas uh, debatēs šovakar izteicās un pateicos jums par atbalstu. Gribēju teikt, ka principā ir uh, gandarījuma sajūta par šī ziņojuma saturu, tomēr tas, tās ir sekas komandas darbam. Tas nav tikai mans ziņojums, tas tiešām ir parlamenta ziņojums un tieši tāpēc es gribēju it īpaši pateikties visiem ēnu referentiem. Uh, kas daudzās sapulcēs pie tā strādāja. Mēs ļoti bieži runājam par ļoti sarežģītām tēmām, ņemot vērā arī atsevišķu valstu specifiku un domājot par vadlīnijām šī vadošā līnija bija cīņa pret uh, antibiotiku rezistanci. Un pie detaļām es uh, ne, nekavēšos, komisārs tās pieminēja, bet uh, vienlaikus mēs vēlamies nodrošināt atbalstu inovācijām, jo mums tiešām ir nežēlīgs uh, zāļu trūkums, uh, kuras var izmantot uh, veterinārijā medicīnā. Un tāpēc ir nepieciešams nodrošināt līdzsvaru starp cīņu pret uh, antibiotiku rezistenci zāļu zāļu pieejamību, protams, arī uh, komerc um, izgudrojumu aizsargāšanu. Un pat tad, ja mēs runājam par uh, konkrētām sugām, ļoti specifiskām sugām, piemēram, bitēm, jo zinām, ka ar bitēm ir ļoti konkrētas problēmas, mēs uh, vēlējāmies tomēr noteikt 20 gadu aizsardzību intelektuāliem īpašumam. Un mēs vēlamies piemēram, vienkāršot procedūru zāļu laišanai tirgu, izņemot uh, psihotropās zāles, antibiotikas, uh, dažas citas medikamentus, jo tas uh, viss ir ārkārtīgi būtiski šis, šo veterināro zāļu regulas kontekstā. Mēs ņēmām vērā arī ietekmi uz vīdi, ko pieminēja viens no kolēģiem. Uh, Un ja man šobrīd būtu noslēgumā jānāk klajā ar kādu vēstījumu, tad es jūs tiešām visus aicinātu, jo mums ir nepieciešams labs vairākums šim ziņojumam lai mēs varētu izdarīt spiedienu uz padomi, lai mēs pa, nezaudētu pēc iespējas laiku un varētu panākt vienošanos ar padomi. Tāpēc mēs zinām, ka padome diezgan nevērīgi pret to izturas. Uh, Viņi mm, tam sev ir atvēlējuši daudz laika, bet tas ir ārkārtīgi būtiski, jo tā ir gan dzīvnieku veselības, gan cilvēku veselības eh, problēma, sabiedrības veselības problēma. Un uh, liels paldies par visiem par atbalstu. Mēs izdarīsim spiedienu uz padomu. Liels paldies, Grostitas kundze. Pēdējais runātājs ir Tanasais Kukungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlējos uh, sākumā pateikties Grostetes kundzei, kā arī visiem ēnu referentiem un maniem kolēģiem par viņu darbu un izcilo sadarbību strādājot pie abiem priekšlikumiem. Es gribēju uzsvērt to, ka ar šiem diviem ziņojumiem mums būs skaidrāki tiesību akti, kas ir labāk piemēroti veterinārijai nozarei, jo cita starpā mēs paskaidrojam arī aģentūras lomu zāļu atļauju izsniegšanā un um, veicinām jaunu zāļu izstrādi. Tas ir uh, būtisks solis uz priekšu cilvēku un dzīvnieku veselības aizsardzībā un cīņā pret, uh, pret mikro, mikrobiālo rezistenci. Es ceru uz jūsu atbalstu. Paldies! Paldies visiem dalībniekiem! Kopīgās uh, debates ir noslēgušās un par, šo, par šiem priekšlikumiem mēs balsosim rītdien.